sabiedriskā grupa man ir paziņojusi par savu nodomu iesniegt uh, informāciju par uh, eh, 100, saskaņā ar 167. pāntu korbei ziņojums uh, par reglamenta izmaiņām, par to, uh, tātad zaļie par to interesēs, viņi uzstāsies uh, pirms korbeta kunga uh, ziņojuma balsojuma. Tagad turpinām darbu, apspriedīsim uh, Panajotopolus, kas Joto kundzes ziņojumu, darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkārt.